Colleghi, è con vero piacere che do il benvenuto. Godātie kolēģi, man tiešām ārkārtīgi liels prieks, ka varu vadīt šo ārkārtas ārlietu komitejas sanāksmu un to varu darīt Ketrīnas Aštonas klātbūtnē. Patiešām esmu pagotināts, ka var būt priekšsādātājs šai sēdē Elmāra Broka vietā, kurš sūta savu atvainošanos un, diemžēl, nevarēja būt klāt, viņam bija jābūt Vācijā. Tur konstitucionālā tiesā viņam pavisam nejauši tomēr izrādījās bija jābūt klāt karslūrē, tad viņam ir ļoti būtisks iemesls, kāpēc viņi šeit nav. Pirmām kārtām visu klātesošo vārdā es gribētu barones Eštonijums teikt paldies par paveikto darbu sarunās ar Irānu. Turpmākajos mēnešos redzēsim ļoti izšķirīgus pavērsienus, tā un redzēsim, vai šīs sarunas vainagosies panākumiem vai nē, bet mēs tiešām ļoti augstu vērtējam visus tos centienus, ko jūs esat veltījusi šim darbam, un jūs pavisam, pavisam individuāli esat ļoti daudz ko darījusi, lai nonāktu pie kaut kādiem rezultātiem šajā sarunās um, ar Irānas analogajām pusēm. Bet, nu, jāsaka, gan Irāna nav vienīgā problēma, ar ko sastopamies šobrīd. Tāpat tā ir ļoti aktuāls arī sarunas uz Izrēlu un Palestīnu un to, kā sarunas risināsies starp šīm divām valstīm. Gal galā tas ir ārkārtīgi svarīgi stabilitātei tuvajos austrumos. Ir vajadzīgs politisks risinājums turklāt arī Sīrijai ja vēlamies izvairīties no humānas krīzes, no katastrofas un arī no politiskas katastrofas, etniskas un reliģiskas disintegrācijas Sīrijā un iespējams arī kaim, tās kaimiņu valstīs. Un tā tad, nu, lūk, gribu teikt, ka tiešām augstu vērtējam jūsu lēmumu arī apmeklēt Ukrainu un gribam jūs informēt. Um, un gribam jums lūgt izskaidrot, ko jūs, uh, kā jūs uzskatāt, kādas varētu būt potenciālās politiskās virzības um, turpmāk šajā valstī, vai ir iespējams mainīt pašreiz uzņemto politisko ceļu, ko uzsācis Janukovičs? Un vai tiešām vēl ir iespējams parakstīt arī no vienošanās, un visbeidzot arī Centrāla Afrikas Republika padomu ir pieņēmusi secinājumus, kur tiek atspoguļot situācijas nopietnība šajā valstī, bet mums šķiet, ka ir nepieciešama konkrēta pasākuma, un tiešajos secinājumos neizpaužas, jo ir gal galā jāpieliek punkts šiem slaktiņiem. Un tāpēc bez tālākas vilcināšanās došu jums vārdu, lai jūs varat nākt klajā ar ievadvārdiem, un pēc tam, protams, došu vārdu kolēģim, kas vēlēsies jums uzdot jautājumus vai izteikt komentārus. Paldies, priekšādātāji! Tiešām ārkārtīgi liels prieks būt šeit, afet komitejas priekšā. Un es zinu, ka daudziem no jums šīs ir pēdējās darba dienas pirms Ziemassvētku sezonas, un tāpēc visiem vēlu jums priecīgus svētkus un vēlu iespēju arī atpūsties mazliet no darba. Iesākumā gribu pastāstīt jums īsu izklāstu par to, kas norisinājās ārlietu padomē. Apskatīšu virkni tēmu, protams, ne visu, jo vēlos pēc iespējas vairāk laika veltīt, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un disk, diskusijām ar jums, bet, nu, katrā ziņā pieskaršos galvenajām tēmām. Ārlietu padomē pirmām kārtām runājām eh, tādā ierobežotā lokā ar ministriem, kur stāstīja viņiem par rezultātiem sarunās ar Irānu. Es šajā sarunās, kā jūs zinat, es iesaistīs, esmu iesaistīsies jau vairāk kā trīs gadu garumā, un jūs jau redzējāt, ka laikā no 20. līdz 24. novembrim mums izdevās noslēgt kopēju rīcības plānu kas pilnīgi noteikti ir tāds pirmais solis uz ilgtermiņa visaptverošu risinājumu, kas varētu palīdzēt atrisināt Irānas kodolu e, jautājumu programmu, panākt to, ka šī programma ir miermīlīga. Tur ietvert virkni pasākumu no Irānas puses un, is, un E3, ES plus 3 ierobežotie pasākumi Es domāju, ka Ženēvas nolīgums patiešām bija būtisks diplomātisks pavērsiens, bet nu tālāk, protams, darbs jāturpina un tas ir jāīsteno. Vakar tikos ar ārlietu ministra vietnieku kas ir bijis ļoti būtisks sarunu partners šajā procesā, un jūs redzēsiet, ka tehniskā līmeņa sarunas tika apturētas pagājušajā nedēļā, un tagad atsāksies e, šīs nedēļas ceturtdienā rītā. Tad mēs ar viņu turklāt, tāpat kā ar ministru Zarīfu, pēdējo pāris nedēļu laikā spriedām par to, kā tajā brīdī, kad pāriesim pie īstenošanas, varēsim virzīties uz priekšu, lai uzsāktu sarunas par to, kas, manuprāt, varētu būt visaptvarošs risinājums. Jūs, es domāju, visi sapratīsiet, cik ļoti delikāts ir šis diplomātskais process, visu, ko jums pateikt, kas es personīgi pilnībā apņēmusies Eiropas Savienības vārdā šo darbu padarīt, ja to vispār būs iespējams izdarīt. Turklāt eh, vispārējo lietu padomas saistībā mēs apskatījām arī paplašināšanās pakotnes politiskos aspektus nosūtīju vēstuli ārlietu ministriem, kurā izklāstīju rezultāts par Serbijas un Kosovas dialogu. Tiešām bija ārkārtīgi liels prieks ka varēja līdzdarboties šajā īpašajā ārkārtējā procesā. Un pagājuši piekdien, kad tikāmies, tas bija jau 20. dialoga tikšanās eh, pasākums. Reizēm šīs tikšanās ir ilgušas pat vairāk kā 14 stundas no vietas. Visas sanāksmes ir ilgušas vismaz pāris stundu. Un darba rezultāti ir, protams, acīm redzami. Reizēm jāsaka, tie pat ir gājuši tālāk nekā es sākotnēji cerēju, tā piemēram attiecībā uz vietējām vēlēšanās Ziemeļ Kosovā. Un te nu gribu pateikties Roberto Galtieri par viņa lieliski paveikto darbu, kas vadīja vēlēšanu novērošanas misiju šajā teritorijā ļoti ārkārtējos apstākļos. Paldies vēlreiz par to. Nākamajā dienā vispārējo lietu padomē mēs varējām pieņemt sarunu ietvaru Serbijai un cerams noturēsim starpvaldību konferenci, kas varēs uzsākt iestāšanās sarunas janvārī nākamgad. Es domāju, ka arī rītdienas Eiropa padomu šo lēmumu apstiprinās. Mēs domājam, ka šāda iestāšanās saruna uzsākšana ir ne tik viens svarīgs vēstījums Serbijai, bet tikpat svarīgs vēstījums visam reģionam. Es turklāt arī ceru, ka stabilizācijas un asociācijas nolīgumu sarunas ar Kosovu tiks noslēgtas turpmākā gada gaitā. Es ceru, ka gan Kosova, gan Serbija ir tāds modelis, kas var iedvesmot pārējās valstis šajā reģionā un likt tām risināt vēl netrisinātās problēmas un virzīties uz priekšu. Un pilnīgi noteikti nenoliedzami svarīga ir Eiropas Savienības loma šai procesā. Tā palīdz valstīm, tā iedvesmo premjerministrus, prezidentus un viņu darba komandas tiešām parakstīt šo nolīgumu. Albānijas gadījumā padomu nolēma sūtīt pozitīvu uh, signālu, atzīstot progresu, kas valstī panākts, un secināja, secinājumos eh, saka, ka Lūka nepacietību gaida lēmumu par kandidātu valsts statusu piešķiršanu Albānijai 2014. gadā, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu. Tas ir ļoti labs signāls, kas, protams, signa Albānijai palīdzēs un kas dod ieguldījumu reģionālajā stabilitātē nav nekāds pārsteigums, ka mēs esam pavadījuši būtisku laiku arī spriežot un domājot par austrumu partnerības samitu Viļņā kam bija ļoti konkrēti un taustām rezultāti, tīpaši ņemot vērā, ka tika uh, uzsākts sarunas ar Gruziju Moldavu, uh, ar nodomu parakstīt nolīgumu nākamgad. Turklāt šīs valstis, protams, saņems tālāk atbalstu pēc viļņas. Bet, protams, ka attīstība Ukrainā savukārt bija uh, tāds negatīvs pavērsiens un arī mūsu darba kārtībā ļoti aktuāls. Uh, Eh, es tikos ar Janukoviču divas reizes, esmu tikusies arī opozīcijas līderiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, trījiem bijušajiem prezidentiem un esmu pavadījusi eh, tur būtisku laiku. Ministri no jauna apstiprināja ārlietu padomē, ka viņi ir gatavi parakstīt asociācijas nolīgumu ietverot arī visaptvarošo tirniecības telpas elementu, tikko Ukraina ir gatava to darīt un tie ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. Vai nu man jums jāsaka, ka mēs uzskatām, ka šis nolūgums, nolīgums ir tas labākais veids, kā risināt īstermiņa ekonomikas problēmas un bruģēt ceļu ilgtermiņa ekonomiskai labvēlīgai nākotnē Ukrainā papildus visam citam, turklāt tas būtu arī reāls signāls starptautiskajiem tirgiem un finanšu iestādēm un tādā, tādējādi radīt uzticēšanos šai valstī, kā arī radīs iestrādes tālākām ekonomiskām un politiskām reformām. Ministra atzinīgi vērtēja publisko atbalstu politiskās asociācijas un ekonomikas integrācijas pasākumiem ar Eiropas Savienību, ko devi ļoti daudzi Ukrainā, un to ļoti labi redzējām pagājušajā nedēļā un arī šonedēļ. Abās savās sanāksmēs ar prezidentu Janukoviču viņš no jauna apliecināja, ka vēlas parakstīt šo nolīgumu. Viņš un es, mēs abi ļoti detalizēti spriedām par visu veidu ekonomiskām problēmām, ar ko sastopas Ukrainas tautsēmniecība šobrīd. Mēs esam gatavi, protams, iesaistīties darbā un palīdzēt šai valstī, meklēt iz, izkļuvi no šīs pašreizējās mm, situācijas. Vakar saņēmu vēstuli no opozīcija līderiem, viņi tur izklāst savas idejas par izkļūšanu no krīzes. Un es esmu skaidru un gaišu pateiks, ka gan es, gan cita Eiropas Savienībā ir vairāk e, kā gatavi palīdzēt dialoga veidošanā, ja tas varētu dot kādu labvēlīgu pozitīvu risinājumu. Vairs iestādēm Ukrainā es teicu, ka mums ir jāpārliecinās, ka Ukrainas pilsoņiem joprojām ir pulcēšanās tiesības, izteiksmes brīvība un ir jāpieliek punkts jeb kāda veida vardarbības izpausmēm, kaut vai tikai rosinājumiem par to. Ir jābūt atbilstīgai izmeklēšanai arī visa veida vardarbībā, kas ir notikusi līdz šim, un turklāt ir jāatbalst, jāatbrīvo visi arestētie demonstranti. Turklāt jāmeklē risinājums šai politiskajai krīzai kopumā, tā lai valsts varētu virzīties uz priekšu. Mēs runājām arī par dienvidu kaimiņu valstīm un pievērsāmies Sīrijai, jo mēs, protams, uh, Eh, šeit domājam par diviem eh, krīzes aspektiem. Pirmām kārtām tā ir ļoti traģiska humānā krīze un situācija Georgievas kundze, eh, ar ko šodien arī tikos, ir tikusies ar daudziem ANO aģentūru pārstāvjiem, un mēs ļoti labi zinām, cik cik lielu aicinājumu izteica ANO palīdzēt šai valstī. Mēs zinām, ka būs vajadzīgs ārkārtīgi daudz, lai palīdzētu cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo visstraģiskākajos apstākļos, ne tikai Sīrijā, bet arī Sīrijas kaimiņu valstīs. Nu, un, protams, arī ES e dalību valstīs, kur, protams, arvien vairāk pieaug ieceļojošo bēgļu skaits un patvērumu meklētāju skaits. Vēl viens aspekts, par ko domājam strādājot, ir Ženēva 2. Piers Ermons nu pat ir atgriezies eh, no tikšanās ar Laktobahimiju un ar viņu sprieda par iespējām žen... risināt uz priekšu Ženēva 2 un padarīt to par ilgspējīgu procesu. Mēs vēlamies veicināt pilsoniskās sabiedrības lomu un īpaši esam nobežījušies par sieviešu lomu, jo tām ir jābūt pārstāvētām delegācijās, lai piedalītos Ženēva 2 sarunās. Es zinu, ka Pier ar šo jautājumu ir pierunījis, pieminējis sarunās ar Latviju Bahīmiju, un katrā ziņā par to pilnīgi noteikti domāsim jāmeklē veidi, kā no Eiropas Savienības puses atbalstīt sievietes, lai tās varētu ierasties Ženēvā, piedalīties sarunās un netiktu marginalizētas un būtu daļa no kopējā saruna procesa. Tātad mums ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai turpinātu reģionālo sadarbību, uh, lai atbalstītu diplomātiskos centienus un pārliecinātos, ka mēs turpinām arī mūsu pašu diplomātiskos kontaktus. Ne tikai ar cilvēkiem Sīrijā, bet arī ārpus tās, kā arī visā reģionā. Jo, protams, ka risinājumam jābūt reģionālam pēc sava mēroga. Turklāt mēs arī domājam par to, kā dot savu ieguldījumu ķīmisko ieroču iznīcināšanā, un vairākas dalībvalsts ir nākuši klajā ar priekšlikumiem šai ziņā, eh, piedāvājot loģistisku atbalstu. Mēs turklāt dosim savu ieguldījumu arī OPC dubultvē, lai finansētu pēdējo šo ieroču iznīcināšanas posmu. Turklāt grib pieminēt arī situāciju Centrālā Afrikas Republikā situa šo situāciju aprakstītu kā ļoti satraucošu. Mums ir jāpārliecinās, ka rīkojamies izlēmīgi. Esam cieši sadarbojušies ar, sadarbojušies ar Franciju līdz šim un atzinīgi vērtējam viņa intervenci. Esam piešķiruši 15 miljonus eiro eh, darbam, kas turpinās šajā valstī, un mēs turpinam sniegt arī humāno palīdzību būtiskā apjomā. Tālāk 18,5 miljoni tiks piešķirti, eh, par to ziņoja pirmdien. Bet mēs cenšamies risināt ierobežot krīzi un palīdzēt cilvēkiem visā valstī. Protams, tā būs tēma, kas tiks, par ko tiks spriests ar Eiropa padomē, bet turklāt tā ir arī tēma, par ko spriežam ar mūsu Āfrikas partneriem, lai būtu iespējams ātri un strauji rēģēt uz šādu krīzi. Kā jau teicu, kad domāju par to, kas notiek Āfrikā, tad patiešām domāju ļoti daudz arī par Dienvidu Sudānu šobrīd. Dienvidu Sudānā. Um, un citur um, norisinās krīzes platformas tikšanās reizes, un mēs visu laiku cenšamies spriest par to, ko vēl vairāk varētu darīt lietas labā. Un visbeidzot priekšādātāji visu citu lietu ja, uh, starpā, ko mēs uh, apspriežam, vēl gribu pieminēt arī Jānmas un Birmas uh, darba grupu, un gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par atbalstu, par darbu, ko jūs paveicāt, lai veicinātu šo ļoti veiksmīgo divu dienu tikšanos Eh, ciešā sadarbībā mm, ar šīs valsts pārstāvjiem. Domāju, ka šī tikšanās bija ļoti vērtīga un to kā tādu novērtēja visi Mjanas pārstāvi. Paldies! Grazie, grazie. Facciamo un primo round con i... Paldies! Varbūt mēs varētu vispirms dot vārdu koordinātoriem. Katram būs divas minūtes uzstāšanās laiks. Lūdzu, pirmais ir Salafrankas kungs. Paldies! Priekšsēdētāji kungs sveicu augsto pārstāvi mūsu vidū. Jums tiešām ir bijis pēdējā laikā ļoti daudz darba. Un mēs arī esam pauduši jums savus apsveikumus ar Helga Šmita starpniecību par uh, sarunu rezultātiem ar Irānu. Redzēsim, kas notiks tagad tālāk turpmākajos sešos mēnešos. Jūs runājāt arī par situāciju Sīrijā un par cerībām, kas ir saistīts ar um, nākamā gada sākumā paredzētajām sarunām Ženēvā. Sit situācija tiešām ir uh, šausminoša šai valstī, un padomas secinājumos ir norādīts, ka pastāv liela nestabilitāte, kas īpaši ietekmē Libānu. Tālāk uh, runājot par situāciju Ukrainā, gribētu zināt, kā jūs vērtējat parakstīto līgumu ar Krieviju par finansiāliem aspektiem un gāzes cenām. Vai šie nolīgumi norāda uz to, kā tiks parakstīts eh, šis muitas nolīgums. Mēs sekojām jūsu vizītē Kijevā, jūs piedāvājāt eh, darboties kā stārniece, mēs arī pieņēmām lēmumu, eh, rezolūciju parlamentā par šo jautājumu. Kā jūs domājat, vai jūsos iesklausīsies šai valsti? Uh, Un uh, vēl viens jautājums par uh, vispārējo lietu padomas secinājumiem par ārējās darbības dienestā uh, struktūras pārskatīšanu, vai jūsuprāt tas ir ilgtermiņa uzdevums, vai arī jums ir kādas virus jūsu rokās vēl līdz pilnvaru termiņa beigām. Es mēs zinām, ka jūs esat ļoti aizņemti, bet neaizmirstiet arī Latīņu Ameriku. Uh, ir parakst, paredzēts pārskatīt ar uh, asociācijas nolīgumu ar Čīli un citām Latīņu Amerikas valstīm un vai paredzēts mandāts sarunu uzstākšanai. Tagad vārds Gomešas kundzei. Uh, sociālistu grupas vārdā. Jā, vēlos jūs arī apsveikt ar panākumiem. Irāna ir viena no interesētajām pusēm Sīrija. Es tikos ar Georgievu, komisaru Georgievu un uh, ANO bēgļu komisariātu pārstāvi. Un, uh, Sīrija mm, pieprasa, lai visi atzīst, ka militārs risinājums nav iespējams, bet daži, piemēram, Saudarābija, Katārieši un Turki nepiekrīt šādam atzinumam. Lai visas, visām pusēm būtu jāsanāk uh, Ženēvā un jāvienojas tālāk par Ukrainu. Uh, pievienojos Ala Frankas uzdotajam jautājumu par situācijas ekonomiskajām sekām un nolīgumu ar Krieviju. Jautājums, ko mēs Eiropas parlamentā varam darīt, lai atbalstītu jūsu veiktos pasākumus, jūsu rīcību Ukrainas sakarā. Un visbeidzot par Āfriku. Jūs runājāt par satraucošo situāciju Centrāla Āfrikas Republikā, kur Francija praktiski viena pati uh, rīkojas, tāpat Dienvidu Sudāna, Malī, Gvinēja Bisau, mēs redzam šeit valsts sabrukumu, šausminošo situāciju, ka uh, Portugāļu lidmašīnām ir jāuzņem cilvēku, kur apgalvo, ka ir sīrieši un viņiem ir viltotas pases. Varbūt mums vajadzētu šo situāciju stiprināt, bet mēs laikam esam darījuši pretējo, kurp virzās mūsu kopējā ārējā un drošības politika, ārlie, eh, vispārējā lietu, vispārējā lietu padome eh, lēma par finansējumu šai politikai, atsevišķām misijām un, un kāda, kāda šobrīd ir situācija. Tālāk vārds, paldies, eh, vārds Kačina kungam. Eh, Baronēs Ašton, es gribētu Aldes grupas vārdā jūs apsveikt ar panākumiem ārlietu politikā Eiropas Savienībā. Šāda politika pastāv pateicoties jums. Tā ir atpazīstama gan Eiropā, gan visā pasaulē. Un jūs esat daudz eh, nopietnāks spēlētāji nekā tas bija sagaidīts, kad jūs stājāties šajā amatā. Uh, runājot par Irānu, mēs eh, vēlamies, lai būtu cilvēki, kas šo cerīgo vienošanos ieviestu dzīvē un īstenot Eiropas Savienības strateģisko politiku. Un runājot par Rietumu Balkānu, vēlreiz gribu jūs uzslavēt. Jūs uh, ar eh, jums arī ir eh, izdevies gūt liels panākums ar jūsu partneriem Rietum Balkānos, un es rosinu jūs meklēt šādus partnerus arī citviet pasaulē, piemēram, attiecībā uz Ukrainu. Mums būtu nepieciešama tāda trojka, kas saprastu strateģiskos izaicinājumus, kas spētu nodrošināt sadarbību un kas būtu uz uz kur varētu paļauties. Un uz, apsveic jūs par panākumiem Kosovas un Albānijas sakarā. Un arī Melnkalne ir uzsākusi sarunas par iestāšanos ne tikai par 23 un 24, bet arī par 5, 6 un 26 sadaļu, kur ir runa par cīņu par sistēmisku korupciju. Un es vēlos arī jūs uzteikt par panākumiem Moldovas un uh, Grūzijas sakarā. Un uh, mums ir jāspēlē izsme, izšķirošāka loma uh, sadarbībā ar šīm valstīm. Uh, sistēmiska korupcija, šāda problēma pastāv arī Ukrainā. Šeit demokrātija, diemžēl, ir kļuvusi par ķīlnieci, ko mēs esam paredzējuši darīt. Paldies. Tagad divi, divas minūtes zaļo pārstāvei Kronbergas kundzei. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto uzstāšanās laiku. Uh, paldies! Es arī pievienojos tiem, kuri jūs uzslavē, Baronis Aštoni, par veikumu šai amatā. Mūsu parlamenta delegācija nu pat ir atgriezusies no Irānas. Mums ir bijušas tikšanās ar uh, ārlietu ministrijas pārstāvjiem, nevalstisku organizāciju pārstāvjiem un citiem. Un, uh, Protams, eh, protams, atkal tika izteikti ap, apvainojumi amerikāņiem. Bet mēs tikāmies ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem, un ārlietu ministrs arī norādīja, ka šīs informācijas publicēšana, kas tās atrauca Irānu, nesot tomēr pretrunā Ženēvas vienošanos. Un uh, jautājums, vai uh, tāpat tika izteikti apst, apvainojumi ASV, uh, kritizē citu partiju pārstāv kritizēja ārlietu ministru un nebija skaidrs, vai tās ir vecās vai jaunās sankcijas un kāda bija reālā situācija. Ārlietu ministrs sekoja šādai nostāja, bet parlamenti bija, parlamenta deputāti bija vairāk stingrās līnijas piekritē un bija kritiskāk noskaņoti. Kā Eiropa skatās uz šiem uh, valsts kases sarakstiem, kā jūs. Tagad vārds Tānaku kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Lēdija Ashton, es arī gribu jūs uzslavēt par šo veiksmīgo veikumu Belgradas Prištinas vienošanās, nesenā Ženēvas vienošanās par Irānas kodola programmu un urāna bagātināšanu. Bet vispirmās jautājums par Ukrainu. Jūs teicāt, ka prezidents Janukovičs ir apliecinājis, ka joprojām vēloties parakstīt asociācijas līgumu, bet tas nu tā gluži neizskatās raugoties uz steidzīgajām vizītēm Maskavā un Sočos un arī uh, strateģisko uh, tirsniecības līgumu parakstīšana ar Krieviju arī par to neliecina, bet pievienojos Anai Gomešai, uh, jautājot par to, ko mēs varam piedāvāt pretī šai Krievu pakotnei, kāds ir mūsu piedāvājums. Vai mēs jau nevaram ieviest tādas sankcijas kā pret Baltkrievijas režīmu? Un izskatās, ka Krievija tagad vēlas ievilkt uh, bijušās PSRS uh, valstis atpakaļ savā ietekmes sfērā. Un uh, runājot par Irānu, ir uh, diezgan skaidrs tagad, ka Eh, ir bijis grūti ar šo valsti sadarboties, bet kas notiks tad, ja pēc sešiem mēnešiem izrādīsies, ka vienošanās nav ievērot, ko tad mēs darīsim, jo tagad atsaldēti ir līdzekļi un nodoti valsts kasē, kas būs tālāk. Tālāk par Centrālu Āfriku. Uh, Eh, tagad eh, notiek centieni mobilizēt eh, kaujas grupas, vai tās varētu izmantot valsts stabilizēšanai. Paldies! Es Lēdī Ašton arī gribētu jums jautāt par Sīriju. Daudzās valsts daļās mēs konstatējām uh, uh, islāma ekstrēmistu un alkaitas darbību, kur uh, viņi mm, ievieš savus likumus. Un uh, tiek uh, izskan tādi izteikumus, varbūt vajadzētu labāk tad atbalstīt Asada režīmu. Varbūt mums vajadzētu atgriezties pie saruna vešanas ar Asada režīmu lai cik tas nes, slikti izskatītos, tomēr šis režīms nav tik slikts kā džihadistu grupas, kas darbojas visā valstī. Vai tā tiktu uzskatīt par jaunu uh, politisku neveiksmi vai par politisko pragmātismu Makjavelli stilā? Paldies, tika uzdot ļoti intriģējuši jautājumi, ja tā drīkstos aprakstīt, atbildot Sala Frankas kungam. Protams, paldies visiem, kas arī uh, pauda man atzinību par uh, Irānā un uh, Kosovā sasniegto. Tātad par Ženēva 2, ko mēs sagaidām no šīs konvencijas. Es uzskatu, ka mēs esam ceļa sākumā un es nedomāju, ka mēs to varam visu paveikt vienas dienas laikā Ženēvā. Es Ceru, ka tiks izveidots dialogs un galu galā tiks panākts pamiers, lai arī humanās palīdzības vēstneši varētu nonākt valstī. Tā tad ir jāpieliek punkts karam un jāpalūpējas par to, lai cilvēks saņem pirmos nepieciešamības preces. Es ceru, mēs varēsim pie sarunu galda uzaicināt tos, kas varēs ietekmēt lietu gaitu, un mēs varēsim jau šo ceļu uzsākt visai drīz. Protams, tas būs ļoti smags darbs, neviens to neapšauba. Ir ļoti daudz. Uh, cilvēki, kas ierodas Brīselē un uh, arī uh, citās pasaules vietās izsakās par šo situāciju, un mums kaut kas ir jāsāk darīt. Ļoti labi, ka jūs minējāt arī uh, Libānu. Arī tur viņi iet cauri nevien politiski grūtiem laikiem, bet arī ceturdaļa no uh, iedzīvotājiem ir Sīrijas bēgļi un viņi kaut kā mēģina to visu pārvaldīt, bet, protams, tas nav pats vienkāršākais uzdevums. Un, protams, viņiem ir vēl jāizveido arī jauna valdība un uh, viss šis bēgļu jautājums jau lietai nenāk par labu. Tagad par Ukrainu. Es uh, centīšos uh, atbildēt uz jautājumu par Ukrainu tādā kopsavilkumā, jo tos uzdeva nevien Tānaka kungs. Uh, Janukovičs kungs turpina atkārtot vienu un to pašu. Viņš teica, es vēlos parakstīt šo nolīgumu, un īstenībā visa mana politiskā darbība tika veltīta tam, lai līgums tiktu parakstīts. Jūs varat domāt, ka viņš patiešām to saka pēc labākās sirdsapziņas, nu viņš vienkārši to joprojām atkārto. Bet eh, tiek runāts par eh, tādiem eh, īstermiņa ekonomiskajiem jautājumiem, un viņš saprot, ka viņam ir nepieciešams labas attiecības ar Krieviju. Šādas attiecības Ukrainai ir nepieciešams, un mēs vēlamies, lai arī mums būtu labas, solīdas saiknes ar Krieviju. Un, protams, ir arī tirzniecības nolīgumi, un ir arī kā tik daudz dezinformācijas un pārpratuma. Uh, kā tas varētu uh, ietekmēt apvalstu attiecības, bet mēs taču varam veikt arī informatīvos uzdevumus. Kas notiek uh, ekonomikā? Jāsaka, ka parakstot līgumu, eh, ieguvēji būs nevien Ukraina, bet arī Krievija. Tā tad nevajag domāt, ka tas kaut kādā veidā izgriezīs pogas Krievijai. Es domāju, ka ir jābūt arī atbalstam no finanšu institūcijām, jo tās jau īstenībā ir gatavas atbalstīt Ukrainu, un tur jau uz vietas ir izvietoti arī šo institūciju biroju. Un mums ir jāpierā, jāpiedāvā um, daudz kas, un jāsaka, ka ir ļoti daudz. Um, um investori, kas ir gatavi investēt līdzekļus e, Ukrainā. Tur ir daudz problēmu, bet tas ir iespējams atrisināt, un tas ir iespējams atrisināt arī pateicoties šim līgumam. Mums ir jāapzinās, un to teicu arī Ukrainā preses konferencē, ka nekas no dzirdētā. Uh, nekas no dzirdētā nevarētu uh, likt domāt, ka līgums radītu vairāk problēmu nekā tās atrisinātu. Uh, Un varbūt jārunā arī par tādu tuvāko nākotni vai e, jautājumiem, kas ir akūtāki e, pirmām kārtām un tādi jautājumi, ko, ko var nedaudz atlikt. Jo, protams, ir jautājumi, ko var atrisināt savā pilnvaru laikā. Mums jādomā par līkumdošanu, par paraugu praksi, par gūto mācību, jo jāsaka, mēs īstenībā joprojām esam ceļa sākumā. Viss mūsu dienas ir ceļa sākumā. Un, protams, mēs cenšamies savu darbu veikt pēc iespējas labāk un efektīvāk. Protams, dalību valstīs ir atšķirīgi viedokļi, padomē ir jāpieņem lēmums uh, vienprātības ceļā. Un es uzskatu, ka parlaments varētu būt tāds uzraugs, kas uh, varētu vērtēt mūsu veikumu. Protams, arī parlaments šad tad ir noreizējies, un mēs cenšamies šīs raizes izkliedēt. Es uzskatu, ka mūsu pārskats nebūs tāds dokuments, kas kaut kur plauktā vienkārši noputēs, bet vien, tas uh, tiks eh, nodots uh, no rokas rokā un cilvēki to lasīs un būs ieinteresēti notiekošajā. Un domāju, ka tas patiešām būs ļoti jēgpilns pasākums. Tālāk par Latīņu Ameriku. Es jau plānoju doties uz šo reģionu un Barozo kungs nesen atgriezās no Kolumbijas un Panamas. Uh, Un, protams, šis reģions arī mums ir ļoti svarīgs, un mēs turpinām ar valstīm izkopt attiecības. Un domāju, ka nākamgad jau būs arī jauni priekšlikumi Merkozur kontekstā. Tas būtu patiešām ļoti, ļoti iepriecinoši. Un Barozo kungs devās uz Kolumbiju un Panamu arī daļēji tādēļ, ka mēs atbalstām to, kas notiek šajās valstīs, kas notiek reģionā, un mēs Which I would personally like to try and do myself. Um, Mēs ceram, ka varēsim doties arī uz Mišela Bašlē inaugurāciju. Un patiešām e, jāsaka, ka Irāna ir e, jautājums, kas e, aizņem mūsu darbu lielāko daļu, un mums ir daudz dažādu problēmu, kas jārisina, un tādēļ visām valstīm nevaram veltīt pietiekam daudz uzmanības. Anna Gomeša par Sīriju par eh, to, vai ir iespējams vienoties. Tā tad eh, ir jāvienojas par mieru nev jau ar draugiem, bet ar ienaidniekiem. Un eh, jā, jāiesaista valstis un valstu grupas, kas varbūt nav iesaistītas tiešā veidā konfliktā. Un Ženēva viens. Uh, bija valstis, kas kontaktējās cita ar citu un mēģināja konfliktus atrisināt, un bija arī citas valsts grupas, kas varbūt nebija tik, uh, uz, neatradās uz viena viļņa un nebija tik draudzīgi noskaņots cits pret citu. Protams, mums ir uh, jāparūpējas, lai pie sarunu galda nonāktu pareizie cilvēki par Ukrainu ko var darīt Eiropas parlaments, bet īstenībā jūs jau neesat bijuši pasīvi, jūs esat pieņemši rezolūcijas, jūs esat sazinājušies ar valdību, ar parlamentu, un es ceru, ka jūs to turpināsiet. Un pat tiešām ir ļoti svarīgi, lai uz Ukrainu arī regulāri dotos kāda Eiropas pārstāvi. Gvinēja Bisau mēs redzam, ka pamazām uh, tiek atjaunota tiesiskuma arhitektūra un uh, Eh, mēs runājam arī par eh, Portugāles avio kompāniju ar eh, Portugāles ārlietu ministru padoms laikā un pēc iespējas ātrāk ir jāizveido jauna valdība un cerams, ka beidzot arī bruņoties spēki uh, vairs nemēģinās tik ļoti ietekmēt politiku. Mēs padomē runājām par to, kādi būs nākamie soļi un ko tad Eiropas Savienībai ir jādara. Ir ļoti labas misijas, ES misijas citās pasaules vietās, tām ir savs dzīves cikls, dažreiz viena misija beidzas un tā pāraug citā misijā, bet padomē valstu un valdību vadītāja līmenī par to noteikti ir jāapspriež. Šķiet, par to neesam diskutējuši jau kopš 2008. gada. Sērbija, Kosova, Melnkalna, Kačina kungs, paldies uh, un uh, paldies par komplimentiem. Es uh, ļoti ar lielu prieku sadarbojos ar abiem premjerministriem un es ceru, ka viņi šo prieka vēsti varēs arī izplatīt visā reģionā, um, arī radot tādu paraugu prakses precedentu, jo viņi ir patiešām paveikuši labu darbiņu, atrisinot daudzus ļoti smagas praktiskas problēmas. Ja runājam par Krievijas spēlēmo lomu un atkal atgriežoties šeit pie Ukrainas, kā jau minēju, Ukrainai ir jābūt attiecībām ar Krieviju. Nu, mēs tur nemēģinām neko ietekmēt un neviens to neapšauba. Lavrova kungs ieradās uz um, ārlietu padomas pusdienām, nu arī tas ir spēcīgs vēstījums un mēs vēlamies, lai valstis arī pilda doto solījumu un veids pareizo izvēli un mums ir jāsaprot, ko no savas puses mēs varam darīt, lai valsts atbalstītu praktiskajos centienos. Maskavā diskusijas norisinās galvenokārt eh, par eh, gāzes cenu stabilizāciju. Mēs par to uh, apspriedāmies arī ar Janukoviču kungu un tik runāts par iespējamo cenu pazemināšanu. Uh, Un tika runāts arī par uh, Krievijas valsts obligāciju iepirkšanu, šķiet tur bija runa par 50 miljardiem. Uh, tomēr uh, augstā pārstāvs ir izlabo runājot uh, par, ka īstā valūta, kurā tika aprēķina veik bija uh, ASV dolāri. Un es domāju, ka viss tas, kas noticis Ukrainā, nekādi mūs neapturēs. Un mēs īstenībā esam gatavi kuru katru brīdi parakstīt nolīgumu. Uh, visi, eh, visas iestrādes jau ir eh, gatavas, paveiktas, un Janukovičs eh, atkārtoja, ka viņš vēlas to darīt, un mēs turpināsim arī atkārtot, ka arī Eiropas Savienība no savas puses ir gatava vajadzīgo parakstu uzlikt vajadzīgajā vietā. Kronbergs kundze, jūs minējāt savu ceļojumu uz Irānu. Nu, man ir ļoti interesanti dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums uz to visu. They're not anything new. The difficulty is always how the um, sometimes šie, uh, šī finanšu informācija, šie saraksti, uh, jāsaka, kā mēs to vērtējam, kā tas tiek atspoguļots masu medijos, un īstenībā jau ir notikušas, uh, noticis zināms progress arī ārlietu ministra uh, Eh, vietnieks eh, ir ar mani sarunājies, un Vīnē būs vēl papildus tikšanās, un ir bijis vēl. Ir daudz darba darīts, eh, lai pārvērstu šo tehnisko nolīgumu tādā politiskā, un Vīnē ieradīsies arī Startautiskās atomenerģijas aģentūras pārstāvji. Tanoka kungs. Gāds. Yeah and I will not get into a kind of bidding. Domāju, ka mums nevajadzētu uh, runāt te par kaut kādu spēku samierošanu samērošanos ar Krieviju vai citu valsti, SVF un Kristīna Lagārda izteicās, Eiropas investīcija banka eh, iegulda līdzekļus Ukrainā, un tur pat tiešām ir auglīga augsne investīcijām, un Ukrainai ir visas iespējas attīstīt savu ekonomiku. Un es prezidentam teicu, ka nav jau tā, ka mēs eh, piedāvāsim tikai eh, naudu, un viņiem nekas nebūs jāsniedz pretī un uh, jāparūpējas, lai ekonomika patiešām attīstītos. Mēs varam arī sniegt savu padomu, kā, ko tad darīt, eh, kā cīnīties pret nabadzību, kā attīstīt rūpniecību, jo jāsaprot, kāds ir potenciāls divās jomās. Es par to runāju ar Janukoviču kungu, proti lauksaimniecības un enerģētikas jomā. Un patiešām mēs ļoti daudz eh, darām arī tehnoloģiju un infrastruktūras jomā. Un uh, es domāju, ka Ukrainā patiešām ir eh, potenciāls attīstīt arī tehnoloģijas ļoti augstā līmenī un ir jāpadomā arī par pareizajiem stimuliem, lai piesaistītu pareizās investīcijas. Nu, Tādā gaisotnē mēs sarunājāmies, un es turpināšu arī uh, līdzīgus ieteikumus viņiem sniegt. Un uh, jāparūpējas par īstenošanas nolīgumu, un man ir bijušas diskusijas ar Irānu, un esam uh, bruģējuši tieši šādu ceļu. Es ceru, ka galu galā mēs varēsim parūpēties par īstenošanas plānu, un cerams, uh, ka nākotnē mēs varēsim turpināt iesākto. Jūs vaicājāt, kādēļ netiek izmantotas kaujas vienības. Īsnībā vairākas dalību valsts uzskata, ka nevajadzētu uh, veikt militāru intervenciju Centrāla Afrikas Republikā. Un uh, tagad tiek strādāts pie vienprātības panākšanas, protams, 28 valstīm. Tad ir jāvienojas padomē, lai kaut ko tādu lemtu. Uh, Jūs vaicājāt par Sīriju. Tūliņ atradīšu jūs uzdoto jautājumu par uh, sarunām ar Asadu. Asads un viņa režīms. Viņi ir nogalinājuši nevainīgus cilvēkus, viņi nav varējuši pasargāt savus pilsoņus. Uh, Nu, un mans viedoklis ir īstenībā ļoti vienkārši. Ja jūs kaut ko tādu esat pieļāvis, jūs nedrīkstat būt varas pozīcijās. Vai, mm, mēs turpinām sarunas, un es ceru, ka Ženēju divi arī sarunas turpināsies, un ir jāpiedāvā Sīrijas uh, ļaudīm eh, jaunas iespējas, lai pie varas stātos tāda valdība, kas varētu garantēt mieru un labklājību. Un īstenībā tādam ir jābūt galvenajam postulātam. 75% no valsts teritorijas ir drupās, ir. Uh, bērni, kas ir traumēti gan garīgi, gan fiziski, kas neko tādu mūžā nav pieredzējuši, nav zāļu, nav pārtikas, tas ir vienkārši šausminoši, un tas nemaz nenotiek kaut kur uh, otrā pasaules galā. Un mums ir jāparūpējas, lai uz valsts pelniem varētu uzcelt jaunu valsti, jaunu valdību. Uh, un nevar tas viss turpināties tādā garā. Paldies! 12 runātāji vēl ir pieteikušies, saka priekšsēdētājs. Katram pusotra minūte. Gabriels Kunds pirmā. Merci, monsieur le président. Madam Lopes. Paldies, priekšsādātāja kungs, augstās pārstāvs kundze. Vispirms pateicos jums par jūsu darbu, neatlēdīgo darbu, un arī es eh, abrīnoju jūs kā ļoti smalku sarunu vedēju. Es tagad uzstājos kā bijusi eh, vēlēšana novērošanas misijas vadītāja Kongo Demokrātiskajā republikā 2011. gadā. Es gribu jautāt par Eiropas Savienības lomu Kongo Demokrātiskajā republikā miera un stabilitātes veicināšanā. Pēdējie rezultāti izskatās ļoti pozitīvi. Uh, nemiernieku grupas ir uh, sakautas un ir sasniegts cits progress. Es nesen uh, parlamentā notika konference par divos gados sasniegto, un Eiropas loma tiek ļoti augstu vērtēta. Mums ir vienoti secinājumi. Šobrīd ir tiešām vienreizēja iespēja šai valstī pāraut uh, Uh, vardarbības aborto loku un uh, veidot demokrātisku attīstību. Bet mums, Eiropas Savienībai un starptautiskiem partneriem jāsaprot, ka šobrīd mēs nosūtām pretrunīgus uh, signālus. ASV, Ziemeļvalstis, ANO stiprina savu klātbūtni Kongo Demokrātiskā republikā, bet ko darām mēs, kā varam uh, garantēt uh, Eh, reformu procesu turpinājumu drošības jomā šajā valstī un kā nezaudēt iespēju, kā darbojas eh, šis birojs Gomā un it īpaši domājot par to, ka šīs abas misijas ir paredzētas laik 2014. gadā, bet Eiropas Savienībai, diemžēl runātāji tiek pārtraukti. Paldies, es arī vēlējos uzteikt par lielo uh, progresu, kas ir sasniegts Serbijas Kosovas dialogā un par uh, to, ka šāda visaptveroša pieeja ir uh, pozitīvi vērtējam nodrošinot politisko līderību un arī jautājums par ārējās darbības dienesta Uh, struktūras un darbības pārskatīšanu. 2013. gada vidū uh, parlaments arī um, sniedza savas rekomendācijas, tagad mēs gaidām padomes, uh, secinājumus un gribēju izteikt pāris komentārus padome cenšas nodalīt ilgtermiņa un īstermiņa jautājumus. Mums vajadzētu domāt par progresa procesa ilgtspējību savukārt kā savienot šos ilgtermiņu un īstermiņu aspektus. Nākošais jautājums, kā stiprināt EADD eh, kapacitāti un lomu manuprāt, vajadzētu vairāk balstīties uz cilvēkiem, kam ir pieredze šai jomā un kas labi izprot uh, Eiropas Savienības politiku. Vārds Dafa kungam. Paldies, sveicināti. General Affairs Council vispārējo lietu padome īstenībā atbilstoši pauda savas bažas par krīzi Centrāla Afrikas Republikā. Septītajā secinājumu punktā šķiet viņi mēģina pateikt, ka varētu uh, domāt par kādu misijas sūtīšanu uz šo valsti. Uh, vienīgā instance, kas varētu pieņemt lēmumu par kaujas vienību nosūtīšanu uz Sīriju, ir padome. Eiropadome, un es ceru, ka jūs kopīgi ar Barozu kungu varēsiet parūpēties, lai šāds lēmums tiktu pieņemts. They, uh, uh they to... Ja viņi nevarēs pieņemt lēmumu par Centrālu Afrikas Republiku, viņi nevien pievils uh, iedzīvotājs šajā valstī, bet tas īstenībā uh, metīs tādu ēnu uz um, kaujas vienību mērķi, kaujas vienību jēgu kā tādu. Vai viņi patiešām ir gatavi un spējīgi glābt cilvēku dzīvības? received an expression of support from the idea from a conservative oh, British spokesman. Jūs uh, dzirdējāt, uh, kā konser gan konservatīvā, gan liberāļu politiķa izteikums no Lielbritānijas un uh, Varbūt, ka mēs varētu par to vienoties, un tas varētu arī ietekmēt uh, Britu valdības nostāju, kas līdz šim ir ieviesusi veto uz šādu uh, spēku izvietošanu. Paldies, Šulca kungs, pusotra minūte. Damit der Dank nicht abreißt, Lady Ashton, auch von Paldies! Es arī gribēju sirsnīgi pateikties Eštons kundzei par politisko um, iesaista aktivitāti, par to, ka viņa ir tik labi darbojusies ārlietu dienestā. Janukoviča kungs arī nesen saņēma palīdzību, kas ir nepieciešama viņa novārdzinātajai valstī 50 miljārdus uh, eh, kredītu no Krievijas, un arī gāzes cenas tika samazināts par vienu trešdaļu. Uh, Vai ehm, šī palīdzības sniegšana ir saistīta ar priekšnosacījumu, lai Ukraina mm, teiktu nē Eiropas Savienībai? Mums tas ir jāapzinās, un mums arī ir jāpasaka, ka esam gatavi spēlēt eh, arī tādu kā padomdevēja un vidutāju lomu pie apaļā galda ar Ukrainu. Paldies! Grācija, prezidente. Nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāji. Stīra kungs, gribēju uh, jūs uh, uzteikt par paveikto Prištīnas un Ukrainas sakarā. Protams, Ukraina ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, Krievija tur kļūst eh, aizvien ietekmīgāka, un citās kontinenta daļās arī notiek tādas. Uh, bažas radošas eh, lietas. Un jāsaka, ka Krievija, kā arī Turcija, kas nav ES dalību valstis šajā valstī um, uz valsts atstāja lielāku ietekmi nekā Eiropas Savienība kopā ņemta. Un tā ir ļoti eh, svarīga daļa. Piemēram, jāsaka, arī Balkānos ir jāprūpēs par stabilitāti. Es vēlējos uzdot jautājumu, vai mēs patiešām varam darboties visi kopā, izmantojot arī diplomātiskos līdzekļus, varbūt dažām dalību valstīm. Uh, problēmas nerada fakts, ka Turcijas ietekme palielinās, bet vai mēs varētu izveidot tādu saskaņotu politiku attiecībās Bosniju Hercegovinu? Paldies! Madame de Kazēra. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eštons kundze, es jau jums esmu uzrakstījusi pateicības vēstuli par Irānu. Uh, bet man vēl divi jautājumi par Sīriju un Dienvidu Sudānu. Par Sīriju attiecībā uz Ženēvu divi. Kādu lomu jūs uh, saskatāt Eiropas Savienībai, kas varētu mums garantēt tikpat lielu redzamību, kāda mums ir bijusi ar jūsu starpniecību sarunās ar Irānu? Mēs zinām, ka jūsu uh, rīcība ir neatslāpstoša, bet uh, šis uh, notikums, pasākums piesaistīs plašsaziņas līdzekļu uzmanību. Otrs jautājums. Pēdējā Strasbūras sesijā mēs nobalsojām par ziņojumu par Dienvidu Sudānu, kur tika norādīts uh, tas, ka pastāv vār, valdības un džubas režīma uh, Eh, nestabilitāti potenciāli. Es gribētu zināt, kā jūs analizējat attīstību šajā valstī. Eh, jūs noteikti saņemat informāciju no, no, no mūsu delegācijas, ka veidojas tādas kā pseido valstis. Protams, ka mēs paudām nožēlu, ka Mārsdēns kundze neturpina savu uh, darbu, jo viņa mums bija tāds privileģēts uh, sarunu partneris, bet mums būtu tiešām jādara uh, daudz, lai stabilētu šo valstu. Mēs esam iztērējuši jau daudz līdzekļus, veikuši lielus pasākumus, bet ar to joprojām nepietiek. Kā jūs analizējat šo situāciju? Mr. Weigl, please. Weigl kungs tālāk. Madam Ešton. Eštons kundze. Jūs īsais paziņojums pēc sanāksmes ar Janukoviču. ļāva reāli izvērtēt situāciju Ukrainā. Iepriekšējās pāris dienās esam dzirdējuši dažādu vārdu izteikumus, ka lūk, augstais karš un vēl neskas jaunzēls priekškari, bet es nedomāju, ka šāda veida vērtējumi var palīdzēt mums darbā. un ļāva mums izdarīt atbildīgu lēmumu attiecībā uz Ukrainu. Protams, ka Ukrainai jāiet Eiropas virzienā, tā ir Eiropas valsts ar Eiropas tradīcijām, bet nav taisnība, ka ir divas Ukrainas puses. Viena ir Krievijas daļa un viena ir pārējā Ukraina. ir vienkārši viena daļa, kur tiek izmantot ukraiņu valodu un vienā nē. Austrum daļā tiek izmantot krievu valoda. Tas ir vienīgais, kas ir atšķirīgs starp šīm abām pusēm. Esmu lasījis arī sabiedrības domas aptaujas rezultātus, ka apmēram līdzīgi, procentāli līdzīgi skaitļi ir attiec, attiecībā uz tie, uz, attiecībā uz domām, ko, kurā virzienā viņi iedzīvotāji vēlas, lai Ukraina ietu. Uh, Tāpēc gribu pievienoties apsveikumu vārdiem un uzsvērt vēl vienreiz to, ka jūs tiešām esat parādījusi tādu patiešām viedu mm, realitātes izpratni vērtējot situāciju Kievā. Paldies! Milan Monakungs tālāk lūdzu. Paldies priekšādātāji, pavisam īsi. Es gan, diemžēl, ierados nedaudz pēc jūsu uzstāšanās sākšanās, un tāpēc varbūt esmu arī kaut ko nokavējis. Varbūt jūs runājāt arī par um, Lenču ar Lavrovu. Es domāju, ka tas ir svarīgi, ņemot vērā, kad šis Lenčs notiktu līdz pēc Viļņas un pirms samita ar Krieviju. Uh, Otrām kārtām, ko tad jūs tur runājat? Otrām kārtām, kāds ir jūsu viedoklis un vērtējums attiecībā ar šī parlamenta iniciatīvu, ko pieņem šī parlamenta vairākums, respektīvi, ka kā daļu no izmeklēšanas, ko veiks Libe komiteja par Snaudenu lietu un un Nacionālās bruņotās eh, izlūka, tātad NASAS iz, iz, izlūka darbību, un kāds jūs viedoklis tātad šajā jomā. Paldies, un paldies, ka varat uzstāšanās laiku. Well, like Nākamais runātājs. Paldies, saka Pikuls kungs. Pirmkārtām gribu pateikties par to, ka Serbija un Kosova nolasēdināja pie sarunu galda. No otras puses, ārkārtīgi žēl, ka Bosnijas Hercegovinas status nav mainījies. Tomēr tiek. Eh, eh, jo, jo šī valsts joprojām ir nobloķēta, jo tur tiešām ir tāda sastrēguma situācija. Uh, politiskajiem līderiem, protams, ir kaut kas jādara, viņiem daudz intensīvāk jāspēj runāt pašiem savā starpā un ar pilsoņiem, ja viņi vēlas, lai valstī būtu Eiropas nākotne. Es ceru, ka 2013. gadam sakot, tā mēs varēsim pateikt, tā arī eh, šai starptautiskās intereses trūkumam pēc eh, šai, šajā Balkānu valstī, kurai nav šobrīd vienotas ES eh, e perspektīvas. Aštons kundze, kā jūs saskatāt Bosnijas Hercegovinas eh, iespējas, kā skatāt tās nākamajā gadā, kas taču būs vēlēšana gads? Ņemot vērā, ka Sediča Finsī lēmums nav īstenots. Antonio Pancēri tālāk. Eh, grazie per essere qui. Riconosco anch'io alcuni passi. Paldies, ka esat ieradusies pie mums. Un, protams, ka es atzīstu, ka progress ļoti daudzās jomās ir gūts. Tāpat arī gribu teikt, ka pievienojas tam, ko teica Dafkungs. Protams, ka starp dalību valstīm pastāv domstarpības attiecībā uz politisko izvērtējumu, tāpat arī pastāv e, šaubas par šo franču aktivitāti Āfrikā. Loģiski, mēs arī esam pret to, ka militārā darbība norisinās ANO paspārnē bet jāsaka, ka Francijas klātbūtne šai valstī šobrīd, manuprāt, tomēr gūst atbalstu arī Eiropas Savienības. Un tas tādējādi varētu radīt priekšstatu, ka mums ir tāda kolonialistiska izpratne, ka mēs te uzskatām šīs Āfrikas valstis par kolonijai, kolonizējamām. Un esam lūk šis kolonais spēks, kur iejaucamies, tajās, tā, iejauc tās dalībvalstis, kur tur, kurām tur ir bijušās kolonijas. Tas var radīt negatīvas blaknes. Tālāk par rietumu Sahāru. Man šķiet pienācis laiks darba kārtībā eh, iekļaut arī to, arī to ka ir jāveic pašiem savs novērtējums par to, kas ir tālāk Ļupčevs kundze. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън. Paldies priekšādātāja Aštons kundze. Arkārtīgi priecājos e, par to, ko jūs nu pat teicāt, un arī par to, ko esmu redzējusi ārējās darbības dienesta darbībā. Paldies par panākto Kosovā attiecībā uz Rietumu Balkāniem. Mums ir vajadzīga integrēta pieeja Un tāpēc visa rīcība, kas vērsta šai virzienā, ir vērtējama atzinīgi. Mums tāpēc jāsaka jums paldies par paveikto. Tomēr jā, jāizdara vēl vairāk centieni, izdarot spiedienu uz bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Domāju, ka te vajadzētu arī būt sarunām ar Turciju tāpat. Ir īpaši attiecībā uz politiskajiem paziņiem, ar ko nāca sklējā Erdogans attiecībā uz Balkānu valstīm. Un šīs Balkānu valstis, jāsaka, patiešām aizvainojās no viņa teiktā. Lūk, īpaši atceroties, kāda bija šī otomaniskā uh, pagātne. Nesen bija Gruzijā. Un no visa, kas tika runāts tieši šīs Eh, lietas bija svarīgākās. Man vaicāja, kas notiks šajās sarunās par nolīgumu, vai Ukraiņi parakstīs nolīgumu, vai būs jaunas sarunas, un kas norisinās tālāk ar kritērijiem, kas tikuši noteikti. Par Krieviju. Kā jau jūs pats te, pati teicāt, attiecībām ar Krieviju ir jābūt spēcīgam, vai tās ir šoreiz uz pareizās takas, un ko jūs grasties darīt lietas labā? Jakons arī, kundze. Liels paldies! Šis ir pēdējais jautājums. Es esmu lūk no Somijas ziemeļiem, kur dzīvo arī Ziemassvētku vecītis, un mans jautājums ir šāds. Ko man pastāstīt Ziemassvētku vecītim? Kādas ir jūsu vēlmes šiem Ziemassvētkiem? Yeah, yeah. I changed my question. Because... Nē, nē, mainīšu savu jautājumu. you, you have the floor for answers. <laughs> Thank you very much. Uh, again, let me try. Liels paldies. Es arī centīšos atbildēt pēc iespējas detalizēt. Vispirms atbildēšu jums, Gabriels kundze, jūsu bāžas par to, ka M23 varētu pazust no Kongo Demokrātiskās republikas un ka mums patiesībā tagad ir iespēja apliecināt savu klātbūtni tur. Un jūs domājat, ka mums vajadzētu varbūt pāriet no krīzes pārvaldības struktūrām uz ilgtermiņa attīstības veicināšanu un pārvaldības uh, iedibināšanu. Mūsu misiju viens no aspektiem, par ko es vienmēr domāju, kad mēs dodamies misijā, un pirms es sāku darbu, nebija nekāda atkāpšanās plāna. Šīs misijas darbojās, darbojās, darbojās, kamēr vai nu politika vai resursi beidzās. Bet tagad mēs cenšamies rīkoties tā, ka ir paredzēts šo misiju mērķis un ilgums, un pēc tam mēs pārējām pie kaut kā cita lieta. Un tagad pēc pieciem gadiem mēs pārējām no krīzes pārvaldības uz ilgtermiņa attīstību. Un es piekrītu, ka mums ir jānodrošina, lai šī pārēja noritētu veiksmīgi. Roberto, pateicos jums par visu, ko esat darījis Ziemeļ Kosovā un zinu, ka jūs atgriezāties ar pārliecību, ka uh, esat guvis pozitīvu enerģiju no tur pavadītā laika. Jūs spēlējāt ļoti e, spēcīgu lomu, veidojot e, ADD un e, tā izvērtējumu veicot. Tiešām šī izvērtēšana bija ļoti svarīga. Mēs domājām par īstermiņa pasākumiem, bet arī domājām par ilgtermiņa darbu. Protams, mēs uh, neiekļāvām visu un mēs uh, domājam arī par to, ko varētu uzlabot. Un um, es uh, esmu pārliecināta, ka šī dienesta veidošana arī turpināsies. Darbs vēl nav pabeigts, bet ir izveidoti spēt, stabili pamati. Un, protams, svarīgs jautājums ir arī resursi, ir lietas, ko es vēlētos darīt, ja mums būtu šādi resursi lielākā apjomā, bet mēs cenšamies izmantot piešķirto finansējumu pēc iespējas labi grūtā ekonomiskā situācijā, lai panāktu maksimālo efektu. Bet mēs arī domājam par visām situācijām, uh, Eh, pie kā esam strādājuši pēdējo gadu laikā jaunu delegāciju atvēršanas Lībijā, eh, Mjanmā, un mums ir jāprot vēl labāk izmantot eh, mūsu līdzekļi, un es domāju, ka šī izvērtējuma rezultātā mēs tikai uzlabosim šo darbu. Tālāk par kaujas grupām un to nozīmi KDP. Ir eh, tiešām interesanti paskatīties uz šo instrumentu spektru, kas ir mūsu rīcībā un kā tos tiešām izmantot. Frā, mums ir cieši kontakts ar Franciju par šo misiju, ko Francija ir uzsākusi. Es domāju, ka tam nav nekāds sakars ar koloniālismu, bet gan par ilgtermi, ilgtermiņa kontaktiem starp šīm valstīm, kas ir pastāvējuši. Un šobrīd Francija vēlas uh, panākt divpusēju atbalstu no virknes citu valstu, un par to prezidents Olāns noteikti runās arī Eiropadomē. Bet vēl viena lieta, un tas ir ļoti grūti, kā panākt lēmumu pieņemšanas procesa pātrinājumu 28 dalību valstīm tajā iesaistoties, kad tiek eh, sapulcināt kopā cilvēki no dažādām valstīm. Un tad eh, misijas kontekstā šī situācija ir diezgan sarežģīta, nosakot, kas kurām jādara, izstrādājot plānu, grafiku. Uh, un mēs esam pātrinājuši šo darbu, bet vēl viss nav pabeigts. Tāpat mēs arī vēlamies panākt, lai dalību valstis aktīvāk uh, nosūtītu savus pārstāvus šādās misijās. Bet mēs nekad neaizmirstam, ka ir jābūt sadarbības tīklam un ka jābūt vienprātībai. Uh, Un šādā situācijā Francijas izraudzītā pieeja nodrošināt divpusējus uh, eh, atbalstu, bet arī tas, ka notika konsultācijas ar Eiropas Savienību par to, ka Eiropas Savienība varētu darīt, lai atbalstītu šo misiju, tas uh, notiek arī Malī, uh, tiek īstenota apmācība, un mēs domājam par to, kādu atbalstu mēs varam sniegt ilgtermiņā. Un tas ir uh, labs piemērs tām, cik efektīvi mēs spējam darboties, izvērtējot visas iespējas. Šulc kungs, jūs domājat par Ukrainu, vai tai būs jāatsakās no attiecībām ar Eiropas Savienību? Nē, es tā nedomāju. Nav nekādu signālu, kas par to liecinātu, un es ceru, ka tā arī nenotiks. Bet tomēr mums ir rūpīgi jāpadomā par mūsu austrumu partnerību un par to, kā nodrošināt, lai uh, valstis un tautas varētu pašas pieņemt lēmumus par to, ko tas vēl, tās vēlas darīt. Un es esmu runājusi ar prezidentu pati un piedāvājos rīkoties kā starpniece šai situācijā. Uh, es uh, domāju, ka tāpat ir ļoti svarīgi Eh, apzināties, kāda loma eh, mums ir jāspēlē šeit. Esmu runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem, esam bijuši sarunu vedēji, starpnieki. Un eh, patiesībā katrā pasaules reģionā šī loma ir atšķirīga, bet nevar būt mm, tā, ka Ir, mēs zinām, ka ir cilvēki, kas ir kompetenti, kas grib darboties, un mēs arī cenšamies un vēlamies viņiem sniegt atbalstu. Bet uh, arī viņiem ir jālūdz mūsu atbalsts, mēs nevēlamies nevienam neko uzspiest. Stierkungs, jūs jautājat. Jā ar Bosnijas valdību. Jā, mēs esam tiešām sadarbojušies, mums ir bijušas eh, padziļinātas diskusijas par virzību uz priekšu. Stefāns Fūle tiešām ir lieliski pastrādājis uzņemoties eh, vadošo lomu, bet tomēr mums arī ir jāizvērtē, kā mēs uh, iz, atbalstām šo valsti, jo pastāv risks, ka tā varētu atpalikt šobrīd. Un mums ir pieredze darbībai šai reģionā, mēs tuvinām šos valsts Eiropas Savienībai, pozitīvs piemērs ir Serbija un Kosova. Uh, Jautājums, kā mēs izstrādājam šobrīd šādu stratēģiju Bosnijai, Hercegovinai, lai tā virzītos uz priekšu, jo tā šobrīd ir tā kā iestrēgus savā attīstībā. Bet uh, tiešām ir šīs svīras minētajā reģionā, kā jūs to norādījāt tuvinot uh, Rietumu Balkānus Eiropas Savienībai, un viņiem bū, šim reģionām būs uh, svarīga loma mūsu darba kārtībā tuvākajos gados, jo tur ir ļoti daudz kas darāms, tur ir augsts bezdarbs un citi jautājumi. Paldies! Consistent... Veronika, paldies par vēstuli. Jā, mēs uh, esam pastāvīgi uh, aicinājusi uz šādu Ženēvas otro tikšanos, uh, aicinājuši īstenot politisku procesu. Piers Vimons ir ticies ar Brahīmī kungu un ir spē, bijuši nopietni sagatavošanās darbi Ženēvas otrajai sanāksmē, un arī šonedēļ mums ir paredzēta tikšanās Ženēvā, lai atbalstītu ANO centienus organizēt šo konferenci. Mēs spēlējam vadošo lomu, iesaistot pilsonisko sabiedrību, un uh, es jau norādīju, ka es cenšos panākt, lai delegācijās būtu pārstāvēts arī sievietes Un ANO arī vienmēr paziņo, ka tā sagaida, ka delegācijā būs pārstāvētas sievietes, un mēs arī to uzsveram. Tagad jāskatās, kā mēs virzīsimies uz priekšu. Mums ir jāapzinās arī, ka mēs esam lielākā da, līdzekļu donoru un ka mēs arī sniedzam spēcīgu atbalstu. Uh, un tādēļ mums būtu jāsadarbojas ar visām pusēm, lai panāktu veiksmīgu rezultātu. Dienvids Sudāna, jā, patiešībā ir diezgan grūti saprast, kas tur īsti notiek attiecībā uz šo grupējumu SPLM. Kā jau es teicu, šobrīd notiek krīzes sanāksme, un es vēl neesmu saņēmusi jaunāko informāciju no savas delegācijas. Lidosta ir slēgta, gaiss visa telpa arī ir slēgta šobrīd, un daudz kas tiek darīts, lai vienkārši sapulcinātu humanitārās palīdzības sniedzēju, kur ir, sniedzējs, kur ir nonākuši grūtībās. Nevar saprast, vai vispār šī situācija iziet no kontrolas ārpus džubas, vai tas ir kaut kas sporādisks Mēs sadarbojamies arī ar Etiopijas atbilstošo ministriju, kas ved sarunas ar Dienvidu Sudānas pārstāvjiem. Mēs sniegsim jums papildu informāciju, kad būsim to saņēmuši, bet situācija pastāvīgi mainās. Tā kā mums ir um, tiešām jānodrošina, lai mūsu rīcībā būtu reāli fakti, bet situācija ir satraucoša. Tā, es esmu satraukta par šo situāciju. Mēs daudz ko esam darījuši, mums darbojas delegācija aktīvi, bet mums ir jānodrošina virzība uz priekšu. Bet mums ir uh, jārīkojas ar vēsu prātu un jānodrošina, lai prezidents aktīvi darbotos. Mr. Vigal, uh, you talked again about. Uh... Jūs uzdevāt jautājumu par Ukrainu un par atšķirību starp austrumiem un rietumiem. Daudzi gandrīz uzskata, ka tās it kā būtu divas atsevišķas valstis bez mazvai. Un īstenībā es tā nedomāju. Un Daudzas, daudzi uzņēmumi, kas atrodas austrumos, galvenokārt sadarbojas ar Krieviju, un tas ir tikai loģiski. Varbūt ir citas teritorijas valstīs, kas uh, raugās uz citu pusi, piemēram, uh, uz Eiropas Savienības pusi. Uh, Protams, jādomā, ko Ukraina darīs tālāk. Viņi saprot, ka mūsu piedāvājums nekādā veidā neietekmēs viņu saiknes ar Krieviju, un viņi tāpat varēs izkopt, nu, tādu spēcīgu ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Tas ir jāpatur prātā, bet viņiem mums ir jāpadomā par stratēģiju, kas aptver visu Ukrainu. Mums nevajag šeit vilkt nekādas robežas. Milāna kungs, jūs arī vaicājāt par uh, pusdienām ar Sergeju Lavrovu. Jāsaka, ka nu, tas bija visai interesanti. Un uh, tā ir iespēja, tas mums sniedz iespējas runāt par uh, Eiropadomi janvārī, par uh, mums ir iespējas uh, Uh, izviest tādas strateģiskas sarunas, runāt arī par divpusējiem nolīgumiem un uh, ir arī šis tas vērojams, ir vērojams um, zināms jaunas vēsmas runājot par uh, jauniem nolīgumiem un es ceru, ka būs arī investīcijas un es ceru, ka nākamo mēnešu laikā kaut kas patiešām notiks. Un Krievijā nerunā aplinkus. Viņi vēlas izveidot labas attiecības, spēcīgas attiecības ar kaimiņu valstīm, un Putins saprot, ka muitas savienība arī ir ļoti būtisks projekts nevien no ekonomiskā, bet arī uh, politiskā viedokļa raugoties. Un, uh, mēs teicām, ka mēs nerunājam par eh, vainu, vainu, bet mēs runājam, ka, ka nav tā, ka valstīm var būt eh, vai nu labas attiecības ar ES, vai nu ar Krieviju. Nē, nu viens neizslēdz otru un eh, domāju, ka valstis varētu arī domāt par ieguvumiem, izkopjot saiknes ar Eiropas Savienību. Ja jūs runājat par uh, the NSA. Par Snowdenu, nu, par to tagad nekomentēšu, bet mēs turpinām sadarboties ar ASV, ar uh, Valsts drošības aģentūru, un mēs uh, visās sarunās, kas ir norisinājušās, jūs noteikti arī esat dzirdējuši atbalsis no Vivianas Redingas un uh, citām direkcijām, ka tiek patiešām daudz kas darīts. Jūs minējāt arī Bosniju Hercegovinu, un man patiešām ir gandarījums, ka šis jautājums atkal ir iekļauts darba kārtībā. Man bija patiešām garas diskusijas ar ar kolēģiem dalību valstīs, komisijā, arī mūsu dienestā, ko tad īsti darīt, kā panākt papildus progresu un atkal pierādīt, eh, ka viņiem ir interesi veidot kopīgu nākotni ar ES, un ES eh, e piedāvā patiešām labas iespējas, ir ieguvumi, bet viņiem, zin, nu, ir jāatrisina arī problēmas pašmājās. Un, protams, ir jābūt arī politiskajiem līderiem Bosnijā, Hercegovinā, lai viņi varētu sadarbotos ar citām valstīm reģionā un ES, lai varētu cīnīties pret ekonomiskajām problēmām un arī uh, dažādām politiskajām ķibelēm. Es eh, ceru, ka šī valsts eh, arī turpmāk uh, ies lieliem soļiem uz priekšu. Pancerī, kungs! Ja mēs runājam par Francijas iesaisti, jāsaka, ka uh, te ir jādomā arī par uh, tādu vēsturisko aspektu tālāk par Rietumu Sahāru. Mēs sadarbojamies ar ANO šajā jomā un um, nesam domājuši šo sadarbību pārtraukt. Jāsaka, ka ir gandrīz Eh, neizbēgamas šādas vēsturiskas saiknes, kas ir dalība valstīm ar eh, citām valstīm citos kontinentos. Un, protams, mums ir pietiekami daudz eh, pieredzes, ir valstis, kas ir sadarbojušās spēcīgāk ar Latīņu Amerikas valstīm, ar citām valstīm, un tas izpaužas arī ārlietu padomēs un ir eh, dažāda veida saiknes, kontakti, kopīga vēsture, un īstenībā tas visu šo paleti padara daudz, daudz krāsaināku un daudz šķautnaināku. Nedēļčevs kundze. Bet, ja runājam par Rietumbalkāniem un Turcijas spēlēmā uh, eh, lomu šajā reģionā, Turcija patiešām ir ļoti spēcīgs partneris mums arī ārpolitikas jomā. Un Bosnijā un Hercegovinā arī tas ir manāms. Jāsaka, ka Turcija ir nopietnas spēlētājs, tā ir izkoptas sadarbības saiknes ar Rietumu Balkānu. Rietumu Balkānu valstīm, un tās arī atbalsta šo tuvināšanos Eiropas Savienībā, un arī Turcija mūs atbalstīja, veidojot solīt pa solītim attiecības ar Irānu. Protams, par to tiek debatēts. Un ir arī, tāpat kā Turcija, ir cits valstis, kas nebūtu nav Eiropas Savienībā un kas mūsu uh, ārpolitikas uh, uzdevumus palīdz veikt. Un, protams, mēs vēlēt, novēlētu, vēlētos vēlēt arī priecīgu Ziemassvētkus, it sevišķi Sīrijas ļaudīm. Paldies, paldies augstai pārstāvēji. Eštons eh, kundze, saka Gomešs kundze, jūs teicāt, vai uh, Barozo kungs varētu pieprasīt politisko eh, ieslodzīto atbrīvošanu. Ir sevišķi kāda ieslodzītā, viņai ir nepieciešama medicīniska palīdzība, viņai ir krūts audzējs. Lūdzu, lai Barozo kungs to minētu. Te tiek runāts par Etiopiju. Paldies, gribēju jums sirsnīgi pateikties, saka priekšsēdētāja kungs. Un novēlu jums panākums turpmākā darbā.